Kā jūs zinat, uh, trešdien no rīta pēc uh, Bulgārijas prezidentūras programmas uh, prezentēšanas, um, ko sniegs Borisov kungs, mums notiks pirmās debats par Eiropas nākotni. Un tas būs mums tāds pirmais tikšanās moments ar daudzajām um, tikšanām kur tiks ieskicētas debatas un tātad skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Eh, ir paredzēts arī nodrošināt tādu spontānāku viedokļu apmaiņu, un eh, tāpēc ir eh, lemts piemērot tādu brīvā mikrofona sadaļu tādā ļoti patiesā veidā, lai tik tiešām tiem deputātiem, kas gribētu uz vietas eh, izteikties, eh, protams, ka jāņem atkal laika ierobežojumi vērā, ne visi varēs izteikties, bet nu pēc iespējas tādā līdzsvarotākā veidā centīsimies dot vārdu, lai varētu pausties viss šī dažādība, kas pastāv. Un eh, attiecīgi brīvā mikrofona nu, tātad šajā procedūrā mēs ņemsim vērā to, lai nodrošinātu tādu līdz sabalansētu grupu pārstāvēšanu. La seduta è formalmente aperta. Eh, uzsākam šo sēdi un 14. Eh, decembra 2017. Eh, gada sēdes protokoli ir apstiprināti un tie ir nodot jūsu rīcībā, vai tur ir kādi vērojumi, iebildumi. Ja nē, tādā gadījumā mēs uzskatām šo sēdes protokolu par apstiprinātu. Eh, jo arī Stijā Bunas eh, kunga demisijas